So, ich bitte doch alle kolēģi. Godāmie kolēģi, es vēlētos jūs aicināt ieņemt vietas. Abstimmkarten schon mal bereit zu halten. Lūdzu, sagatavojiet arī balsošanas kartes, jo mums ir paredzēts elektroniskais balsojums. Und wir starten dann mit der Annahme der mündlichen. Sāksim ar mutisko jautājumu par citas. Šodien mēs par to runājām. Šodien priekšpusdienā tas bija ceturtais darba kārtības punkts. Tas ir jautājums padomei un komisijai. Lūdzu, kurš pār, paceliet roku. Pret. Atturas. Ar dažām balsīm pret pieņemsim šo jautājumu. Mums vajadzētu elektroniski pārbaudīt. Jā, pārbaudam elektroniski. Priekšādētāji, vai jūs varētu paskaidrot, eh, par kādu tematu mēs šeit balsojam? Tas ir ceturtais darba kārtības punkts. Tiem kolēģiem, kas šodien no rīta nepiedalījās sanāksmē, mēs spriedām par gatavošanos COP 16 eh, konferencei par CITES konvenciju. Šeit esam sagatavojuši mutisku jautājumu komisijai un padomēji. Bet par to mums vēl ir oficiāli jānobalso. Un tagad darīsim to elektroniski. Lūdzu, balsojam. Kurš pār šo jautājumu, tad eh, balsojiet elektroniski ar uh, jā. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 43. 43 pār, 1 pret, 1 atturējies. Līdz ar to arī rīkosimies tā, kā bija ieteikt šajā jautājumā. Dann kommen wir jetzt. Tagad devītais darba kārtības punkts. Šeit arī Balsosim elektroniski. Tas ir reglamenta 88. pānta otrais punkts. Iebildums saskaņā ar šo punktu pienskāpes izmantošanā samazinātu mikrobioloģisko virsmas piesāņojumu uz lielo liemeņiem. Eröffnet, wir stimmen elektronisch ab. Haben... Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 dafür. 22 par, 25 pret. Neviens neaturās. Līdz ar to norādīts. Mhm. Tagad eh, desmitais darba kārtības punkts. Bīstamu preparātu klasifikācija, iepakošana un marķēšana. Atkal nav sarešķīts balsojums. Balsojam par projektu Kurš piekrīt šim projektam, lūdzu paceliet roku. Es atvainojos. Tagad balsojam par pirmo grozījumu. Kurš pār? Kurš pār pirmo grozījumu? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad tagad balsosim par visu projektu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 par, neviens nav pret, neviens nav atturējies. Tad eh, tagad par visu eh, likumdošanas rezolūciju sākam balsot elektroniski. Apgestimt. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Balsosim par Gardīnī ziņojumu. So, das dauert ein wenig länger. Tas noteikti ņems mazliet vairāk laika. Vispirms balsosim par 65. grozījumu, kurš par pret atturas, un pārbaudīsim elektroniski. 65. grozījums elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 pār, 25 pret. Pieņemts. Tagad balsosim par 68 grozījumu. Jā, par 68 balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 66 atkrīt, 67 kurš par? Pret atturas norādīts. Regī 22 arī atkrīt, tagad 71 grozījums. Balsams par daļām, pirmā daļa kurš par? Pret atturas norādīta. Otrā daļa kurš par? pret, atturas, arī norādīta. 69. kurš par, pret, atturas, norādīta. Regī 23. par, pret, atturas, norādīts. 70. par, pret, atturas. Mums šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski 70. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsoši? Beidzam balsot. 32 pār, 20 pret, 1 atturas, tad pieņemts. 75. par, pret, atturas, pieņemts. Mutisks grozījums. Okay, damit entfällt der mündliche Abänderung. Labi, līdz ar to arī atkrīt šis mutiskais grozījums. Balsosim pēc 74. Sākam balsot. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Zum AFET 6 stimmen. AFET 6. Balsosim par pārējo grozījuma daļu. Kurš par? Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski par sestā grozījuma atlikušo daļu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 pār, 24 pret pieņemts. AFET 7 par pret, atturas norādīts. 77. par, pret, Septiņdesmit septītais. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsoši? Beidzam balsot. 27 pār 28 pret noraidīts. 67 pār pret atturas norādīts. 24 pār pret atturas pieņemts. Rīgī 25 pār pret atturas norādīts. Nu, pārbaudīsim. Pārbaudīsim Regija 25. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 34 pār, 22 pret. Pieņemts. 78 par. Pret. Atturas. Norādīts. 26 par. Pret. Atturas. Norādīts. 79 par pret, atturas, noraidīts. 80. par, pret, atturas, noraidīts. 81 par, pret, atturas, noraidīts. 82 par, pret, atturas, no pieņemts. 83 par pret atturas norādīts. 84 par pret atturas pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par. Regija 27, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 86 par. Regija 27. Tas ir pieņemts. Pieņemts. Jāpārbauda. Labi, pārbaudīsim Regija 27. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Noraidīts. Astoņdesmit seši par pret atturas noraidīts. Astoņdesmit pieci par pret atturas noraidīts. Rēgī 28 par, pret, atturas, pieņemts. 88 par, pret, atturas, noraidīts. 89 par, pret, atturas, noraidīts. Jāpārbauda 89. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 87. Par? Pret? Šķiet, ka balsāmā piedalās tikai ap 20 kolēģiem. 87. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 90. par? Pret? Atturas norādīts. 91. Tas atkrīt. Budžets 14 par. Pret. Atturas pieņemts. 92 par. Pret. Atturas noraidīts. Afet 8 par. Pret. Atturas norādīts. 93. par. Pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas noraidīts. 8. 95. 96. un afet 9. Balsosim kopā. Kurš par? Pret atturas pieņemti. 98. par pret atturas pieņemts. 97. par pret pret, atturas, norādīts. Rēgī 29 par, pret, atturas. Balsosim elektroniski par Rēgī 29. Pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par, 29 pret. Pieņemts. 99. par, par, pret, atturas, norādīts. 100. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 95 par, pret, atturas, pieņemts. 102. grozījums atkrīt, 101. Balsosim par, kurš, uh, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais, par ko mēs balsosim, ir Regija 30, kurš par? Tagad balsojam par Regiju 30. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 105. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 106. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 108. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 109. Par? pret, atturas, norādīts. Man šķiet. Vai bija pieņemts? Labi, pārbaudīsim 109. grozījumu. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 43 par, 19 pret. Līdz ar to skaidrs, ka pieņemts. 110 par. Pret. Noraidīts. 112. par pret atturas norādīts. 113. par pret atturas pieņemts. Regī 31. par pret atturas no pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. 114. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 114. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Noraidīts. 33. Regija 33. par, pret atturas pieņemts. 115. par, pret atturas noraidīts. Regija 32. par, pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. 116. par pret Pārbaudīsim elektroniski 116. grozījumu. Vai visi nobalsoši? Beidzam balsot. Noraidīts. 117. par atturas noraidīts. 118. par pret atturas pieņems. 119. par pret atturas pieņemts. 120. par pret atturas pieņemts. Tagad pirmais konsolidētais grozījums pirmā daļa par pret atturas pieņemtā. Tagad uzreiz reģi 36 par. Pret. Atturas pieņems. Reģi 37 par. Pret. Atturas pieņemts. Budžets 15 par. Pret. Atturas noraidīts. Regī 38 par. Pret atturas pieņemts. 124. par pret atturas noraidīts. 125. par pret atturas noraidīts. Regī 39 par pret atturas noraidīts. Tagad eh, konsolidētais eh, grozījums numur 1, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Līdz ar to varam pāršķiet pāris lapas un balsosim ar se par septīto pāntu 147. grozījumu, kurš par pret atturas norādīts. 146. par atturas norādīts. 140. Es atvainojos Regī 44. un Afet 11. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 145. Jā, par to ir jābalso. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 147. par? Pret. Atturas norādīts. Afet 12. par? Pret atturas pieņemts. Regī 45 par, pret, atturas noraidīts. AFE 13 par, pret, atturas pieņemts. 148 par, pret, atturas noraidīts. Regī 46 par, pret, atturas pieņemts. 149 par,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 152. un 153. tie ir identiski. Balsosim par tiem kopā. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 154. par. Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim 154. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 156. par pret atturas pieņems. 15. grozījums par pret atturas pieņems. 155. par pret atturas pieņemts. 157. un 158. tie ir identiski, līdz ar to balsosim par tiem kopā, kurš par pret atturas noraidīti. 159. par to nav jābalso, 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 160. un 161. par tiem nav jābalso 17. par pret atturas pieņemts. 163. par pret atturas norādīts. 164. par pret atturas norādīts.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 Vai ir ticis atsaukts 168. par pret atturas īsti nav skaidrs. Pārbaudīsim 168. elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 169. par pret atturas noraidīts. 170. par pret, atturas noraidīts. 49. regī, kurš par, pret, atturas pieņemts. 171. par, pret, atturas pieņemts. 96 par to nav jābalso. Nākamais atkrīt. Regi 50 arī atkrīt. Un tagad esam nonākuši pie 11. pānta, 173. grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. 174. par? Pret atturas noraidīts. 175. par? Pret atturas pieņemts. 20. par? Pret atturas pieņemts. Afet 15 par? Pret atturas noraidīts. 176. par? Pret atturas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 Noraidīts. 180. par. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 179. Labi, pārbaudam 179. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 180. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Budžets 18 par. Pret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 pret, atturas, norādīts. 97 par, pret, atturas, norādīts. Otrais konsolidētais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to pārlecām pāri uz 13. pantu 192. grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Regija 53 par, pret, atturas, pieņemts. Budžets 20 par, pret atturas pieņemts. AFE 28 par, pret atturas pieņemts. 26 par, pret atturas pieņemts. 9 8 un Regi 54 atkrīt. Un tagad 27. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 28. par, pret atturas pieņemts atturas Pārbaudīsim 28. elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. 193. par. Pret atturas pieņemts. 194. par. Pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par 195. grozījumu pārējo teksta daļu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 198. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 197. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 198. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 199. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 200. grozījums par to nav jābalso, par 201. arī nē, 204. par pret atturas noraidīts, 202. par pret atturas pieņemts, 203. par pret atturas norādīts, 205. par pret atturas pieņemts, 206. par pret atturas norādīts. 207. par to nav jābalso, par 208. arī dzēnē, 29. par pret atturas pieņemts, 209. par pret atturas norādīts, 210. par to nav jābalso, 211. par pret atturas norādīts, 212. par pret atturas norādīts, 213. par pret atturas norādīts. 214. līdz 217. par tiem nav jābalso, 29. afet par, pret atturas pieņemts, 99 par, pret atturas pieņemts, afet 30 par, pret atturas īsti nav skaidrs, balsosim elektroniski par afet 30. To sākam balsot. Vai viss nav balsoši? Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas noraidīts. 227. Bija noraidīts. Tātad mums ir jābalso par 227. Kurš par? Pret? Jā, es saņemu mazliet uh, atšķirīgu informāciju. 31 Stimmenwerb. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Spar, pret, atturas, Pieņemts. 228. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 229. Par. Pret. Atturas. Norādīts. 32. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Budžets 21. Eh, pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 33. pirmā daļā DV11. pirmā daļā ir identiski un balsosim par tiem kopā. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Regi 55 un 56 par tiem nav jābalso. Tagad 230. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 33. otrā daļa. Par. Pret atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. Jā, pārbaudam 33. otro daļu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 44 pār 19 pret pieņemts. Wir stimmen ab über 232. Dafür? 232. Kurš par? 232. Par? Pret? Pieņemts. Ba bu budžets 22. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 233. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 234. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Regija 58. Par?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 239 par, pret atturas pieņemts. 240 par, pret atturas noraidīts. Budžets 24 par, pret atturas noraidīts. 241 par, pret atturas pieņemts. 242 par, pret, atturas noraidīts. 243 par, pret, atturas noraidīts. Budžets 25 par, pret, atturas pieņemts. 244 par, pret, atturas pieņemts. Noraidīts 245 par, pret, Vēlreiz 245. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Budžets 26 par. Pret. Atturas pieņemts. 246 par. Pret. Atturas noraidīts. 247 par. Pret. Atturas noraidīts. 248 par. Pret atturas noraidīts. 249 par, pret, atturas noraidīts. 250 par, pret, atturas noraidīts. 251 atkrīt. 200. 52. līdz 255. par tiem jābalso blokā, kurš par pret atturas noraidīts. 34. par pret atturas pieņemts. 256 par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas pieņemts. Regī 59 par pret atturas noraidīts. Budžets 28. Pārējie ir atkrituši. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 257 par. Pret. Atturas noraidīts. 258 par. Pret. Atturas noraidīts. 259 par. Pret. Atturas pieņemts. 914 par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 par pret atturas pieņemts. 263. par pret atturas balsosim elektroniski par 263. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. Bet sociāldemokrātiem viens balss par daudz balsojumā. Balsosim par 38. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 39. par? Pret atturas pieņemts. 91 par? Pret atturas pieņemts. 40. par, pret, atturas, noraidīts. Regī 2 par, pret, atturas, pieņemts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 1. par, pret, atturas, pieņemts. 43. pārējā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 45. atkrīt, 46. par, pret, atturas, noraidīts. Regi 3 par, pret, atturas, pieņemts. Budžet 4 par, pret, atturas, pieņemts. Afet 1 par, pret, atturas, pieņemts. Budžets 5 par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām budžetu 5 elektroniski. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Sociāldemokrātiem vienu par daudz. 34 pār 28 pret pieņemts. Tagad balsosim par 48 par.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 pret atturas pieņemts. 53 par pret atturas norādīts. Regī 6 par pret atturas norādīts. Afet 3 par pret atturas norādīts. Regī 7 par pret Balsosim elektroniski par Regiju 7, jo nebija skaidrs. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais un Regija 9. identiski kopā balsosim kurš par, pret atturas pieņemts. Regija 8 par, pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas norādīts. 55. par pret atturas pieņemts. Regi 10 par pret atturas pieņemts. Budžets 10 par pret atturas pieņemts. 4. Jāpārbauda. Labi, pārbaudām budžetu 10. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Pavisam skaidri, ka norādīts. Ceturtais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regi 13 par. Pret. Atturas. Norādīts.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 atturas noraidīts. 61. par pret atturas pieņemts. Regi 15 par pret atturas pieņemts. Regi 16 par pret atturas noraidīts. Budžet 12. Labi, pārbaudīsim Regiju 16. Vai visi nobalsoši? Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 12 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regi 17 par. Pret. Atturas. Norādīts. Regi 18. Par. Pret atturas norādīts. Regi 19 par pret atturas norādīts. DV 4 par pret atturas norādīts. AF 4 par pret atturas norādīts. 5 par pret atturas norādīts pieņemts. 62. atkrīt, Regī 20 par, pret, atturas, noraidīts. 6. atkrīt, tieši 63. 7. arī, Regī 21 par, pret, atturas, noraidīts. Budžets 13 par, pret, atturas, noraidīts. Afet 5 par, pret, atturas norādīts. 64. par pret atturas norādīts. Tagad gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. 52 pār, 5 pret, 3 atturējās. Sirsnīgi sveicām referenti bet mums vēl ir jābalso par uh, normatīvās rezolūcijas projektu. Vispirms ar budžetu viens, kurš par? Nē, es atvainojos, tas atkrīt. Budžets divi, par to ir jābalso, kurš par? Pret atturas pieņemts. Budžets trīs par? Pret atturas pieņemts. Un tagad uh, gala balsojums par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 52 pār, 5 pret, 3 atturās. Pieņemts. Sirsnīgi sveicam referenti. Gardīnī kundze, jūs vēlējāties ko teikt? Lūdzu, jums vārds. Nu jā, paldies, priekšsādātāji. Es izmantošu šo gadījumu izteikties, lai pateiktos kolēģiem, jo īpaši ēnu referentu un visiem tiem, kas uh, deva savu ieguldījumu nonākot pie šī rezultāta un arī sarunās ar padomi civilās aizsardzības mehānisms, lai sasniegtu mērķi mm, vienošanos pirmajā mm, lāsījumā un balstoties uz 70. pantu, un es izmantošu arī šo ziņojumu, ka, eh, balsojumu par ziņojumu mm, sārunās, un es pat arī kā ziņotāji tur piedalīšos visēnu referenti. Vai kādam ir iebildumi? Redzu, ka iebildumu nav. Tad rīkosimies tā, kā teica referente. Pie 17. pānta mums noteikti būs vēl daudz iespēju priecāties. Šķiet, ka 10. decembrī tas ir iekļauts darba kārtībā. Noteikti, ka mums par to vēl būs liels prieks. Vēlu jums veiksmīgas sarunas un pieņemšanu pirmajā lasījumā, kā jau komitejā iepriekš jums norādīja. Tagad pievērsīsimies nākamajam ziņojumam. Te ir runa par uh, prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā. Referents ir Rihards Zēbers. Sāksim tulīt balsojumu. Vispirms Astotais konsolidētais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Jā, labprāt pārbaudīsim. Balsojam par astoto konsolidēto grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti skaidri noraidīts. Devītais konsolidētais grozījums sākam uzreiz balsot elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par desmito konsolidēto grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 45 par, 14 pret. Tātad pieņemts. Vai ir uh, kādas neskaidrības? Tad pārlieksim tagad uz 70. grozījumu, kurš manā balsošanas sarakstā atrodas 6. lapusē. Rods Bērentas kundze var mazliet nomierināties, mēs te lecam pāri tikai pāris lapām. 70. grozījums ir lapā. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. 71. par? Pret? Atturas norādīts. 231. par? Pret? Atturas norādīts. 72. par? pret. Pārbaudīsim elektroniski 72. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. par pret atturas norādīts. 74. par pret atturas noraidīts. 233. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 233. Grozījuma iesniedzēja vēlas pārbaudīt, vai viss nobalsoši. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. par pret atturas īsti nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 75. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 76. par pret atturas noraidīts.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 79. par pret. Balsojam par 79. elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nav balsoši? Beidzam balsot. Noraidīts 80. par pret. Atturas noraidīts 79. 81. par pret atturas pieņemts. 235. par pret pārbaudīsim. 235. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vēl viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par eh, ceturto konsolidēto grozījumu. Par, pret, atturas pieņemts. Tagad 237. Pret, atturas pieņemts. Vai jums radās šaubas? Labi, 237. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 92. par, pret, atturas, noraidīts. 93. par, pret, atturas, īsti nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 93. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 238. par. 238. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 94. ir atsaukts. 95. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 98. par pret atturas, noraidīts. 99. par, pret, atturas, noraidīts. 100. par, pret, atturas, noraidīts. 101. par, pret, atturas, noraidīts. 102. par, pret, atturas, pieņemts. 240. par pret atturas norādīts 241. par pret atturas norādīts 12. par pret atturas īsti nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 12. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par sesto kompromisu. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tagad pārlieksim pāri uz 13. lapu un Ulmera grozījuma 156. Kurš par 156? Pret atturas pieņemts. 20. atkrīt, 251. par, pret, atturas pieņemts, 252. par, pret, atturas noraidīts. 158. par, pret, atturas noraidīts. 23. 159. ir identiski, kurš par, pret, atturas noraidīts. Jāpārbaudā, pārbaudam 23 un 159 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. 24. Par? Pret? Es īsti nevaru saprast.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 Tagad balsojums par daļām par 32. grozījumu. Kurš vēlas pārbaudīt? Kris. Labi, pārbaudīsim 30. Sākam balsot. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Liberāļi vienmēr neuzvar, Kris, komentārs no zāles. Šodien noteikti nē. Jā, Noraidīts. Nē, es atvainojos, pieņemts. Kris Dēvis, jūs man galīgi esat samulsinājis. Tagad 32. divās daļās, pirmā daļā, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 33. par? Pret atturas, noraidīts. 228. par, pret, atturas, pieņemts. 38. Tagad 38. kurš par? 35. tas atkrīt. 30. tika pieņemts, un tāpēc atkrīt 35. Tagad 38. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Tagad eh, pirmais konsolidētais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas noraidīts. 49. par pret atturas noraidīts, bet pārbaudīsim. Pārbaudam 49. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais konsolidētais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Nē, pārbaudīsim, pārbaudīsim. Balsojumā nepiedalījās pārāk daudz kolēģu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Lūk, kādi rezultāti. Nepietiek tikai smieties, to es nevaru pieņemt kā uh, par balsojumu. Tagad uh, eh, 54. Sēberkungs, jālūdzu. Priekšsēdētāji, varbūt mēs varētu vēlreiz pārbaudīt trešo grozījumu. Manā balsošanas sarakstā nav īsti skaidrs, kā mēs par to nobalsojām. Trešais grozījums eh, tika noraidīts, bet mēs varam vēlreiz pārbaudīt elektroniski trešo grozījumu. Elektronisks balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, tiešām norādīts. Tagad 54. Eh, par. Pret. Atturas. Norādīts. 57. par 55. Mums ir jābalso par 55. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 56. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 50. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 57. Par. Pret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 atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas norādīts. 65. par pret atturas norādīts. 66. 67. balsosim kopā, kurš par pret atturas, nav īsti skaidrs, pārbaudīsim. 66. un 67. grozījums balsosim elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. A 68. kurš par? Pret. Atturas norādīts. 69. par? Pret. Atturas norādīts. Tagad balsosim uh, gala balsojumā par uh, ziņojumu projektu. Sākam balsot. Lai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 46 pār 7 pret. 6 atturējušies. Tātad pieņemts. Un tagad balsosim par normatīvās rezolūcijas projektu. Elektroniskais balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemts. Sirsnīgi sveicam Rihārdu Zēberu. Rihards Zēber meldet sich zum Artikel. Rihards Zēbers vēlas izteikties par 70. pāntu. Lūdzu. Jā, es arī vēlos oficiāli pareizi rīkoties tāpat kā Gardīnī kundze, es vēlētos norādīt uz to, ka iespējams būs pirmā lasījuma vienošanos un saskaņā ar jaunā reglamenta 70. pantu būtu labi, ja mums tiktu dots mandāts sarunām ar padomi. Sarunu komandai vajadzētu ietvert eh, priekšsādētāju un arī ēnu referentus, un tad saskaņā ar jauno reglamentu mēs arī komiteju informēsim par sarunām, bet eh, sarunu rezultāts būtu uh, ļoti labs pamats eh, vienošanās panākšanai. Vai nav nekādu iebildumu? Mums ir tagad jābalso par to, vai mēs vēlamies atbalstīt vienošanos pirmajā lasījumā. Vai mēs varam dot eh, sarunu mandātu? Vai mums ir par to jābalso? Jā. Lūdzu, balsosim par to elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 44 pār, 7 pret, 2 atturējušies. Tātad mandāts eh, tiek dots par vienošanās panākšanu pirmajā lasījumā. Mēs mm, tagad vienkārši īstenojam jauno reglamentu un šķiet, ka Vismaz 65% no mūsu tekstiem tiek eh, pieņemti pirmajā lasījumā. Tas ir labs rezultāts. Varbūt man arī būtu vēl jāpiebilst un jāpapildina par to, par ko mēs nobalsojām Strasbūrā. Par trilogu rezultātiem mums šeit komitejā arī ir vēlreiz jābalso ar jā vai nē. Tas nozīmē, ka tuvākajās nedēļās un mēnešos mūsu ikdiena kļūs ļoti interesanta. Tagad pievērsīsimies 13. darba kārtības punktam. Tas ir eh, Kriso Gēlos kunga atzinums, kuru mēs atlikām, kas tika pārstrādāts. Un tagad eh, sāksim uzreiz ar, vai ir kāds neskaidrības? Labi. Tagad par 138. Kurš par? Kurš pret? Enthaltung. Ich kann das. Atturās. Nevar īsti saprast, kā jūs nobalsojāt. 138. grozījums sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 139. par pret atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 6, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par 141, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais, kurš par pret atturas noraidīts. 142 par pret atturas noraidīts. 143. par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas noraidīts. 145. par pret atturas noraidīts. 17. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 172. par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsosim par 172. elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Trešais par. Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Balsosim par trešo elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Par 173, 176 un 177 balsosim kopā. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 174 par? Pret? Atturas norādīts. 175 par? Pret? Atturas pieņemts. 19. konsolidētais grozījums, kurš par? Pret? atturas pieņemts. Tagad pārlecam uz sesto grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pārbaudīt ja pārbaudam astoto grozījumu. Balsosim par astoto elektroniski. Sākam balsot, vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturas. Pieņemts. 192. par. Pret atturas noraidīts. 193. par pret atturas noraidīts. 194. par pret atturas noraidīts. 7. konsolidētais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 20. konsolidētājs, kurš par pret atturas pieņemts. 16. kurš par pret atturas pieņemts. 201. par pret atturas pieņemts. 9. konsolidētājs, kurš par pret atturas pieņemts. 205. par pret atturas noraidīts. Tas bija pieņemts. 204. atkrīt, jo tas ir iekļauts konsolidētajā grozījumā. 206. par pret atturas pieņemts. 207. par pret atturas pieņemts. 208. par pret atturas noraidīts. 17. par pret atturas pieņemts. 209. par pret atturas noraidīts. 21. konsolidētājs, kurš par pret atturas pieņemts. 221. kurš par pret atturas īsti nav skaidrs. Pārbaudīsim 221. elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 19. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 223. par? Pret atturas pieņemts. 224. par? Pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 276. par pret atturas pieņemts. 277. par pret jāpārbauda. 277. Interesanta konstelācija. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. ar nelielu pārsvaru noraidīts. 278 par pret atturas noraidīts. 279 par pret atturas. Nē, tas nebija pieņemts. 279 vēlreiz par pret atturas pieņemts. 280. par 279. elektroniskais balsojums. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, man sev jākoriģē. 280. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 283. par. pret, atturas, noraidīts. 288. par, pret, atturas, pieņemts. 289. par, pret, atturas, noraidīts. 290. par, pret, atturas, noraidīts. 34. par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 atturas pieņemts. Tagad balsosim no 293. līdz 295. kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 296. par pret atturas noraidīts. 37. par pret atturas pieņemts. 13. konsolidētājs, kurš par pret atturas pieņemts Pieņemts. 39. par. Pret. Atturas pieņemts. 298. kurš par. Pret. Atturas noraidīts. 299. par. Pret. Atturas noraidīts. 40. par. Pret. Atturas pieņemts.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 Vai visiem skaidrs, kurā lapā esam? 45. kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 304. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 305. par? Pret? Jāpārbauda. Pārbaudam 305. elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 306. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 307. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 308. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 309. Par. Pret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 pret atturas noraidīts. 317. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 321. par pret. Jā, es atkārtoju. 321. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 322. par? Pret. Atturas pieņemts. Divi identiski 50. un 323. Balsosim kopā. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 324. par? Pret atturas, noraidīts. 325. kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 326. par? Pret, atturas, pieņemts. 51. Jāpārbauda 328. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 51. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 327. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 52. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 328. par. Pret Jāpārbauda elektroniski. 328. balsām elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 329. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 330. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 53. par. Pret atturas noraidīts. 331. par pret atturas pieņemts. 332. par pret Balsosim elektroniski. 332. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. 333. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņems. 334. Par. Pret. Atturas. Pieņems. 335. Par. Es atvainojos, tas atkrīt. 336. Par. Pret atturas noraidīts. 337. par pret atturas noraidīts. 338. par pret atturas noraidīts. 339. par pret atturas noraidīts. 340. par pret atturas noraidīts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 Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 351. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 352. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 353. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 354. par. Pret. Atturas. Pieņemts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 atturas pieņemts. 360. par pret atturas pieņemts. 361. par pret atturas īsti nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 361. Vai viss nav balsoši? Beidzam balsot. Noraidīts. 362. Nē, es atvainojos, tas atkrīt. 363. Par? Pret? Balsosim elektroniski. 363. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 364. par pret atturas pieņemts. 365. par, pret, atturas pieņemts. 16. konsolidētais, kurš par, pret, atturas pieņemts. 368. par, pret, atturas pieņemts. 369. par, pret, atturas pieņemts. 370. par, pret, atturas pieņemts. 371. par, pret, atturas pieņemts. 372. par, pret,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 59. par pret atturas noraidīts. 60. par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas pieņemts. Konsultētājs pirmais par pret atturas pieņemts. Konsultētājs otrais par pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas pieņems. 68. par pret atturas pieņems. 69. par pret atturas pieņems. 70. par pret pieņems. 71. par pret atturas pieņems. Noraidīts 72. par pret atturas noraidīts 73. par pret atturas noraidīts 74. par pret atturas nu, pieņemts. 75. par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda. Pārbaudam 75. elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad trešais konsultētājs, kurš par? Pret atturas pieņemts. Ceturtais konsolidētais, kurš par pret atturas pieņemts. Konsolidētais piektais, kurš par pret atturas pieņemts. 49. A, 94. kurš par pret atturas pieņemts. 95. kurš par pret atturas pieņemts. 96. kurš par pret atturas noraidīts. 97. kurš par pret atturas pieņemts. 98. kurš par pret atturas noraidīts. 99. atkrīt 100. kurš par pret atturas pieņemts. 101. kurš par pret atturas atturas pieņemts. 103. kurš par pret atturas pieņemts. 104. kurš par pret atturas nīs nav skaidrs. Balsosim par 104. elektroniski. Vai visā nobalsoši? Beidzam balsot. 104. pieņemts. 105. kurš par pret atturas pieņemts. 106. kurš par pret pret, atturas, noraidīts. 107. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 108. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 109. par, pret, atturas, pieņemts. 110. par, pret, atturas. Nav viss skaidrs. Pārbaudīsim 110. elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 110. ir pieņemts. 111. kurš par? Pret atturas pieņemts. 112. kurš par? Pret atturas pieņemts. 113. kurš par? Pret atturas pieņemts. 114. 115. ir identiski. Balsosim kopā. Kurš par? Pret atturas noraidīti. Nē, labi, pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 44 pār, tātad pieņemts. 117. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 118. Kurš par? pret atturas. Manuprāt, pieņemts. Balsosim elektroniski par 118. sākam balsot. Vēl visi nobalsojuši, beidzam balsot. 34 pār, 20 pret, pieņemts. 119. kurš par? Pret, atturas noraidīts 120. kurš par pret atturas noraidīts 121. kurš par pret atturas pieņems 122. kurš par pret atturas pieņems 123. kurš par pret atturas pieņems 124. par pret atturas noraidīts 123.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 132. kurš par pret atturas pieņemts. 133. kurš par pret atturas norādīts. 134. kurš par pret atturas. Nē, par to nav jābalso. 135. kurš par pret atturas pieņemts. 136. kurš par pret atturas pieņemts. Es vēlētos teikt, ka man jau iepriekš ir jāapsveic referenci, jo parasti atzin, par atzinumiem balso ar elektronisko balsojumu. Mēs sākam balsot, beidzam balsot. 49 pār, 4 pret, 1 atturējās, līdz ar to atzinums ir pieņemts. Tagad balsosim par asbestu. Referente ir Vīlsas kundze un sāksim uzreiz ar pirmo kompromisu. Nē, es atvainojos. Atvainojos. Man vajadzēja ievilkt elpu. Vispirms ir pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 14. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 15. kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 22. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 24. kurš par, pret, atturas pieņemts. 25. kurš par, pret, atturas pieņemts. 26. par, pret, atturas pieņemts. 27. kurš par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss konsolidētais, mm, kurš par, pret, atturas pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Vēl visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 49 pār, 1 pret, neviens nav atturējies. Sirsnīgi sveicam Vilsas kundzi. Līdz ar to elektroniskās balsošanas laiks ir beidzies, un tagad varam pievērsties pasākumu, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, pārdzimību un iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā. Es vēlētos sirsnīgi aicināt visus, kas vēlas piedalīties debatēs, to arī darīt, bet tie, kas nevēlas diskutēt par šo ziņojumu, lūdzu atstājiet zāli. jetzt möchte ich als. Tātad, vispirms vēlētos dot uh, vārdu referentei, ja uh, šī murmināšana zālē beidzot apklusīs. Und die Berichterstatterin ist die Kollegin. Referente ir Parvanovas kundze un dod viņai tagad vārdu, un tikai viņai vienīgi. Priekšsēdētāji, Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas iesnieguši grozījumus un priekšlikumus šim būtiskajam un delikātajam dosijai. Lielas paldies sevišķi ēnu referentiem par sadarbību un par vēlmi iesaistīties diskusijās, lai rastu kompromisa grozījumus. Mēs visi pie tā esam ļoti smagi strādājuši, un es vēlētos tagad prezentēt mūsu darbu un izskatīt galvenos punktus, kur mēs vēlamies atrast kopēju nostāju, kas būtu pieņemama visiem. 1 līdz 4 mēs vēlamies tikt galā ar um, laika jautājumiem, un mēs vēlamies to darīt šādi. Mēs vēlamies svītrot uh, duālo laika līniju ar vai bez HTA vienu laika līniju, kas būtu šajā sakrā saistīta, un, un trešajā rindiņā. Un arī trešajā rindiņā mēs vēlamies veikt grozījumus. Un visbeidzot mēs vēlamies veikt atsauci uz veselības tehnoloģiju izvērtējumu tā, lai Dalībvalstis varētu izmantot šo HTA, kad tas būtu piemērojams. Un tādēļ mēs mētos ieviest šo single timeline. Tāpat arī 8. pantā mēs vēlamies atvieglot komisijas sākotnējo priekšlikumu par mediāciju un mediāciju saistītajām procedūrām un atļaujot dalībvalstīm pašām izlemt to, kā tās vēlas eh, veikt šo mediācijas un eh, pārējās ar to saistītās procedūras. Kas attiecas uz eh, kvalitātes nodrošināšanu, šeit vajadzētu konkretizēt um, priekšlikuma formulējumu un koncentrēties. Eh, šeit ir runa tātad uz sasto kompromisu. Mēs arī vēlētos nodrošināt skaidru nošķīrumu starp vairākiem elementiem, kas ir saistīti ar tirzniecību, proti valstu iestādēm pašām ir jāregulē eh, šie dati, kā arī jāveic papildu dati. Un visbeidzot, eh, Runājot par septīto kompromisu, mēs vēlētos koncentrēties uz pamatu jomām, kā piemēram caurskatāmība, pieņemot lēmumus um, un citiem aspektiem, kas būtu, kas jau pastāv um, Eiropas Savienības aģentūrās. Un citas teksta daļas, um, protams, arī tikus grozīts, un to darīšu kolēģi, un es labprāt no viņiem uzklausītu viņu prezentācijas. Es tikai vēlētos vēl pieminēt vienu noteikumu, kas ir 14. pantā. Un šeit ir runa par intelektuālām īpašumtiesībām. Komisijas priekšlikums ir tieši tulkojums, tieši kopija no 2007. gada direktīvas. Un šeit ir arī iesaistīta konkurentspējas ģenerāldirektorāts. Šeit runa ir par nekom nekonkurēt spējīgām praksēm, kas saistītas ar ģenerisko medikamentu tirgu un par tādām praksēm, kas varētu uzlabot valstu veselības sistēmu. Es uzskatu personiski, ka 14. pantam vajadzētu palikt pašreizajā redakcijā. Es arī vēlētos nedaudz padomāt par padomes teikto un arī no kolēģiem uzklausīto no parlamenta par to, ka šeit ir bijis progress padomē. Un es vēlētos mudināt dalībvalstis turpināt šo progresu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir ļoti grūti turpināt strādāt ar 20 gadus vecu direktīvu. Mums arī ir jānodrošina tas, ka cenu atmaksas eh, lēmumi ir pietiekoši caurskatāmi un eh, tiek pieņemti tā, lai pacientiem būtu pieejamas eh, jaunas un efektīvas zāles. Mēs arī izsakām daudzas bažas, kuras ir izteikušas dalībvalstis un valstu iestādes. Uh, Manuprāt, mums vajadzētu turpināt darboties šādā veidā, lai rastu pašlabāko risinājumu, kā varētu grozīt pašreizējo tekstu. Kolīga. Lielas paldies kolēģei. Tagad eh, došu vārdu Tautas partijas grupas ēnu referentei Kukovičs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, referentiem visiem ēnu referentiem jo tas ir lielisks darbs, īsts komandas darbs. Es saprotu, ka daudzas dalībvalstis ir nobežījušās par šo direktīvu, taču mums ir jāpatur prātā, ka uzlabošana šajā jomā ir ārkārtīgi nozīmīga, un mēs joprojām darām ļoti daudz, lai šo direktīvu padarītu realistiskāku un pieņemamu visām iesaistītajām pusēm. Mums ir jāpiemēro jauni pasākumi, lai nodrošinātu pacientu drošību. Turklāt caurskatāmības jautājums šajā jomā arī ir ļoti nozīmīgs, jo gan dalībvalstīm, gan zāļu industrijai tas ir būtiski. Piedāvājot um, grozījumus ar pievienotu vērtību, kompromisam, grozījumos mēs esam paplašinājuši jaunās uh, laika savus laika ierobežojumus. Mēs esam varējuši vienoties arī par astoto pantu. Mēs esam atstājuši tikai divus eh, apakšpunktus un esam mēģinājuši nesvītrot eh, punktus. Ar grozījumu palīdzību mēs esam sasnieguši arī to, ka atbildīgajām iestādēm ir pilnīga pieeja datiem, uh, un ir iespēja iekļaut un sastādīt papildu atbilstīgos eh, datus. Viena no manām bažām šajā eh, sakarā šo direktīvu ir tā saucamās orphan drugs. Un par to mēs debatējam šajā grupā. Mēs eh, diskutējam par caurskatāmības, integritātes un uh, neatkarības aspektiem lēmu paņemšanas procesā. Taču joprojām ir dažas definīcijas, kuras būtu jānoskaidro. Mums ir diskusijai atvēl, atvēlēts laiks, kura laikā mēs, manuprāt, varētu sasniegt kompromisu. Es aicinātu jūs padomāt par šiem jautājumiem un mūs atbalstīt turpmāk. Paldies! Lielas paldies! Kukovičs kundzei tagad došu vārdu sociāldemokrātājiem referendēju Šādras kundzei. Paldies, priekšsēdētājiem. Tas ir ļoti sarežģīts akts. Mums ir jāplīst dalībvalstīm organizēt savas veselības sistēmas un arī nodrošināt farmācijas industrijas ilgtspējību, kā arī to darīt pacientu interesēs. Līdz ar to es tikai turpināšu kolēģi teikto Paldies eh, par sadarbību šī ziņojuma sastādīšanā. Mēs esam atbalstījuši vairākas grozījumus, lai samazinātu administratīvo slogu un lai atvieglotu atmaksas eh, procesu. Tie grozījumi, kas ir, at, eh, kas attiecas uz prasībām, kas saistītas um, ar dalībvalstīm un komisijas piedāvājums par ģenerisko medikamentu iekļaušanu, kā arī šo lēmumu pārvērtēšana, visi šie aspekti, kas ir iekļauti grozījumos, um, mūsuprāt, ļoti būtiski sevišķi, kas attiecas uz caurskatāmības um, palielināšanu. Es arī gribētu, lai kolēģi atbalstītu pašreizējo datu bāzi, kurā jau ir iesaistītas eh, dalībvalstis eh, un iesa iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesā. Jums nepieciešama caurskatāmība un informācijas apmaiņa, lai nodrošinātu pieju zālēm visā Eiropā. Izmaksas, eh, kas ir saistīts ar šīs datubāzes uzturēšanu, ir 150 tūkstoši eiro gadā līdz ar to. Uh, Tas attiec uz grozījumu 259. Un strādājot kopā pie šī ziņojuma, nākamai, turpmākajā laikā, es ceru, ka mēs nonāksim pie kompromisa. Paldies! Un... Liels paldies! Un tagad uh, došu vārdu zaļajiem. Kurš pārstāvēs zaļos? ECR grupa arī nav pārstāvēta. Ak, nē, Susas kungam vārds. Nē, Frančāns Grostet. Lielas paldies, priekšsādātāji. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un uh, mums ir jābūt ļoti modriem, jo dažas dalību valstis uh, saskaroties ar eh, grūtībām, līdzsvarojot valstu finansējumu, pieņem īstermiņu pasākums, lai samazinātu farmaceitiskos eh, izdevumus. Un es domāju, ka šī direktīva par eh, caurspīdīgumu tur vajadzētu izvērstēt ilgtermiņu šādiem pasākumiem, domāt par inovācijām un, un konkurētspēju Eiropas Savienībā un tāpat arī Eiropas Savienības sanitāro neatkarību. Tātad jāatrod īstais līdzsvars starp atalgojumu un inovācijām, tātad jā jāatbalsta inovācijas un jāpadara pieejami arī medikamenti un arī jāsabalansē izdevumi. Tātad ir jāreglamentē um, cenu uh, lēmumi un nedrīkst definēt uh, at atļaujus uh, tirzniecības ieviešanai un jau direktīva, kas uh, runā par eh, efektivitāti, drošību un tā tālāk produktiem. Un eh, šajā tekstā esmu iesniegusi grozījumus, jo vēlējos jau īpaši uzsvērt eh, nopieciešamību un nepārvērtēt piev pievienoto vērtību zālēm kas tiek lietotas reti sastopamu slimību ārstēšanai, jo tur ļoti bieži ir diskriminācija. Dažās dalību valstīs uh, veselības sistēma tiek arī pārvaldīta reģionālā un mazākā vēl līmenī, lokālā, un es domāju, ka vajadzētu izvairīties no tā, lai um, nevajadzīgi tiktu palielināti termiņi, palielināts sloks, un tāpēc ir ļoti svarīgi tā, lai direktīva raudzītos, lai nav pārklāšanās, atkārtošanās um, valsts, reģionālā vieta un vietējā līmenī. Esmu iesniegus grozījums, uh, lai tie būtu šajā virzienā. Paldies! Lielas paldies. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvei. Ak, nē, vēl pieteicās kolēģi runāt. Brev temu, co uvažāme, jest to bardzo važna regulācija. Beneris kundze. Paldies, priekšādātāji. Patiešām šis ir ļoti svarīgs nosacījums ir jādomā par to, cik ātri šāds medikaments var nonākt tirgū. Tas eh, neietekmē tikai pacienta veselību un dzīvi, bet šai procedūrai ir ietekme arī uz eh, farmaceitisko produktu ražotājiem. Bieži vien šī procedūra ir ļoti dārga, un tas nozīmē, ka ražotāji nevēlas šādus produktus ražot. Ja mēs to varētu pātrināt, tad tas pozitīvi ietekmētu arī tirgu. Informācija par medikamentiem parādās eh, dažādās eh, medicīniskās un farmaceitiskās publikācijās. Uzskatu, ka šāda informācija ir jānodod arī plašākai sabiedrībai. Šiem tekstiem ir jābūt skaidriem, tā lai ik viens pilsonis varētu šo informāciju atrast un saprast, un zināt, vai valsts šos uh, preparātus atbalsta vai nē, vai šis produkts ir pieejams tirgo vai nē. Pacientiem tas ir ļoti nozīmīgi. Skaidrs, ka uh, slīmo kašu sistēmā bieži vien finanšu līdzekļi tiek samazināti, un tāpēc nepastāv līdzsvars starp uh, izdevumiem veselības apdrošināšanas sistēmā. Dod vārdu tagad komisijas pārstāvim. Thank you very much. Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas ir ļoti grūts priekšlikums, taču mums tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Līdz ar to mēs vēlamies pateikties parlamentam, referentiem un Parvanovas kundzei par mēģinājumiem sasniegt pozitīvu rezultātu. Mēs um, sadarbojoties varam panākt progresu šajā lietā. Varu jūs um, jums apgalvot, ka komisija ir gatava sastrādāties pragmatiski un elastīgi, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus. Pilnīgi noteikti mums ir jāuzlabo pašreizējā situācija, ir jāuzlabo pašreizējā direktīva, un mūsu mērķis nav spērt soli atpakaļ, bet spērt soli uz priekšu, lai uzlabotu esošo situāciju. Līdz ar to pašlaik es tikai vēlētos um, jums um, garantēt to, ka parlaments un padome sadarbosies ar mums, lai panāktu pozitīvus rezultātus, un mēs arī paļaujamies uz turpmāku īrijas prezidentūras sadarbību, lai panāktu progresu šajā jomā. Diskusijas š, uzsākšana ir ļoti pamudinošs signāls. Noslēgumā vēlreiz vārds referentē. Uh, Paldies vēlreiz. Es tikai vētos uh, teikt, ka mēs turpināsim sastrādāties ar ēnu referentiem tikpat pozitīvā garā. Mēs virzāmies uz priekšu, saglabājot pamatdomu, kas būtu tātad uzlabot direktīvu, un mēs esam ievērojami uzlabojuši lēmumu pieņemšanas procedūras caurskatāmību, kā arī veselības tehnoloģiju izvērtējuma jomā un ģenerisko medikamentu jomā esam panākuši uzlabojumus, lai būtu lielāki ieguvumi pacientiem. Un, protams, runa ir arī par veselības aizsardzības sistēmas finanšu stabilitāti. Tām dalībvalstīm, kas eh, atsevišķu iemeslu dēļ joprojām ir atturīgas, es vēlētos teikt no visu ēnu referentu puses, ka mēs ņemam vērā um, ierobežojumus, uh, šķēršļus un grūtības, ar kurām saskars dalībvalstis. Līdz ar to mēs vēlētos padarīt šo dalībvalstu dzīvi vieglāku. Un visiem tiem, kas um, ir valsts līmenī nākuši klajā ar atzinumu, kas uh, balstās uz, balstās uz komisijas priekšlikumu, es vēlētos teikt, ka mēs uh, esam pietiekoši grozījuši šo priekšlikumu, kas ir visnotaļ tuvs padomas nostājai, līdz ar to mēs ceram, ka būs laba sadarbība un ka mēs varēsim finalizēt šo delikāto likumdošanas aktu veiksmīgā veidā. Paldies! Paldies! Vides komitejā mēs balsosim 19. decembrī un uh, Balsojums plenāra sēdē vēl ar vien nav noteikts, nav zināms, ka tas būs. Tagad pievērsīsimies 16. darba kārtības punktam direktīvas 2006-66 kā grūzīšana, tādu kadmiju saturošu pārnēsājumu bateriju un akumulātoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos. Referents ir eh, Panajotovs, un tūlīt arī dodu viņam vārdu. Lūdzu. Čerman. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dargie kolēģi, esmu ļoti priecīgs, ka varu jums prezentēt vairākas detaļas no šīs ļoti būtiskas direktīvas, kas attiecas uz kadmija aizliekumu. Lai būtu precīzs un īss, es vēlētos pāriet uz bulgāru valodu. Direktīva 66 от 2006 година на Европейския парламент и на съвета 2006. Eh, gada 66. direktīva aizliedz eh, pārnēsājumos elektriskos instrumentos eh, lietot kadmiju saturošas baterijas, ja kadmijas saturs pārsniedz 0,02%. Trauksmes ierīces, medicīnas aparāti un medicīnas instrumenti bez vada tiek atbrīvoti no šī aizlieguma. Tas tiek darīts eh, dažādu iemeslu dēļ. Visos tiesību aktos, tā skaitā arī, uz, kas attiecas uz bīstamām vielām un ķīmiskām vielām, kadmijs ir iekļauts bīstamu vielu sarakstā. Kadmijs eh, ir ļoti bīstams cilvēku veselībai, un tieši tāpēc šis jautājums ir tik svarīgs. Kadmijs ir toksisks, tas uzkrājas vidē un arī cilvēku ķermeņos. Kadmijs var radīt ļoti lielas problēmas. Es vēlētos norādīt, ka ja mums būtu piemērotas sistēmas eh, vākšanai un arī pārstrādēji pārstrādātiem bezvada elektriskiem instrumentiem, tad kadmiju varētu simtprocentīgi pārstrādāt. Līdz ar to mēs varētu dzīves ciklu kadmijam baterijās eh, pilnībā apturēt. Tādējādi kaitīgā ietekmē uz vīdi un cilvēku veselību tiktu samazināta līdz minimumam. Uzskatu, ka risks videi ko rada šādas kadmijas atrošas baterijas, līdz ar to tiktu samazināts. Lītija baterijas tiek uzskatītas par aizstājējām kadmija baterijām. Tām ir daudz labākas īpašības, un tas nozīmē, ka šīs baterijas arī sastādīs lielāku tirgus daļu. Tās ir vieglākas, arī energoefektīvākas, taču tam ir īsāks dzīves cikls nekā kadmija baterijām. Uh, Tāpat arī tām ir dažādi trūkumi. Tās tik labi nefunkcionē zemā temperatūrā. Nav arī pietiekami daudz ekonomisku stimulu um, lielām ierīcēm un to pārstrādēji. Šo iemeslu dēļ es uzskatu, ka būtu mērķiecīgi šo izņēmuma uh, noteikumu pagarināt par vienu gadu. Tātad līdz 2016. gadam. Tas eh, radītu labu kompromisu, tādējādi mēs varētu aizsargāt gan patērētāju, gan uzņēmēju intereses visā eh, piegādes ķēdē. Šādā veidā mēs varētu rūpēties arī par cilvēku veselību un varētu nodrošināt arī paraugu prakses izplatīšanu šajā jomā. Tāpat arī mums uh, vajadzētu domāt par tādiem produktiem, kas pašlaik uh, jau ir tirgū un uz kuriem attiecas šāds uh, aizliegums. Tāpat arī mums ir jādomā par rezerves daļām. Ir jāinformē piegādātāji par to, kad šis aizliegums stāsies spēkā, un mums ir jādomā arī par to, kas notiks pēc, uh, eh, 2000, mums ir jāņem vērā arī termiņš 2016. gada 31. decembris, jo pēc šī datuma uh, kadmija baterijas vairs nevarēs būt tirgū nekādā formā. Šodien es vēl varu piebilst, ka ja mēs eh, tagad apskatīsim direktīvu no jauna, tad mums eh, vajadzētu izskatīt arī elementus, kas ir saistīti ar dzīvesudrabu. Vīdes un ekoloģisku apstākļu dēļ es gribētu pieminēt podziņu elementus, kuros arī dzīvesudraba izmantošana būtu aizliedzama. Tādējādi tādas valsts kā Ķīna, varētu tikt spiestas pātrināt pāreju uz dzīvesadrabu nesaturošu podziņu elementu ražošanu. Ja tā nenotiks, tad mums nāksies um, savākt apmēram 4 tonnas dzīvesudraba, kas būs negatīvi vidē un arī cilvēku veselībai. Komisija ir sagatavojusi dažādus priekšrakstus deleģētajiem tiesību aktiem, uh, Saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas parlamentam ir ļoti svarīgi, lai Lisabonas līguma noteikumi varētu tikt ievēroti. Es atbalstu komisijas priekšlikumu, taču direktīvā šeit parādās vairāki priekšraksti, kur komisijas priekšlikumu varētu mazliet grozīt, un saskaņā ar juridiskajiem ekspertiem mēs varētu arī to panākt. Mēs zinām, ka ar padomi ir grūti vienoties šādos jautājumos. Mums ir jārada pilnīga skaidrība šajā jautājumā, un tāpēc mans ieteikums būtu šai komitejai aicināt sagatavot atzinumu par deleģētajiem tiesību aktiem. Es ceru, ka šīs komitejas deputāti varēs tam piekrist. Es vēlētos arī piebilst, ka mums līdz 2016. gada 31. decembrim vajadzētu pagarināt eh, aizlieguma darbības termiņu un vajadzētu paredzēt arī simtprocentīgu pārstrādi, minimālu risku attiecībā uz kadmiju baterijām. Šo risku varēs pārvaldīt, to varēs kontrolēt. Es ceru, ka šis kompromiss ļaus nodrošināt arī uzņēmēju intereses. Lielas paldies! Vielen Dank, Herr Kollege. Und jetzt gebe ich das Wort an die. Paldies, kolēģim, un tagad eh, došu vārdu Tautas partijas eh, grupas ēnu referentē Kukovičs kundzei. Turā. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentiem ne tikai par ieguldīto darbu, bet arī par apņēmību darba laikā. Piekrītu dažiem grozījumiem, kurus piedāvā referents, kaut arī ne visiem. Mums būs jādiskutē jautājumi arī turpmāk tautas partijas grupā, lai rastu risinājumus, kas sabalansētu vides, ekonomiskos un veselības apsvērumus. Direktīvai jābūt dokumentam, kur būtu iekļauti visi saraksti, kā arī izņēmumi. Un Pašlaik um, koncentrēšanās notiek tikai uz um, tām baterijām, kur ir šīs sastāvdaļas. Tātad um, galvenā koncentrēšanās šajā grozījumā būtu šīs uh, atkāpes svītrošana. Ietekmes novērtējums izpētīja tikai šo atvieglojumu, jeb atkāpi un tās ietekmi uz vidi un tautsēmniecību. Referents savā ziņojumā paplašināja aptvērumu, lai iekļautu arī tās baterijas, kuras satur dzīvesudrabu. Ir tiesa, ka dzīvesudrabs ir bīstama viela. Un jāpaturprātā, ka bērnu rotaļietās tieši visvairāk ir šīs mazās podziņu baterijas, kuras satura dzīvesudrabu. Man satrauc tas, ka tās pašas procedūras, kas jau izvērtēja kadmija ietekmi komisijas priekšlikumā. Tāds pašs procedūras nav piemērotā, piemērotas šajās divsudraba baterijās un to izvērtēšanā. Mums ir nepieciešams to izvērtēt visā ciklā. Un jāņem vērā tas, ka būtu jāsvītro abas vidē kaitīgās vielas, taču tas ir jādara saprātīgi. Ievācot un pastādājot šīs atkritumos nonākušās baterijas, ir jā, tas ir jādara ņemot vērā to, ka Eiropa piedzīvo pašlaik krīzi resursos un izējumateriālu krīzi, līdz ar to mums ir jāuztver, jāsaklabā un jāizlieto vēlreiz tas, kas mums jau ir Eiropā, un jārada produkti, kas būtu vidē draudzīgi un kas veicinātu mūsu tautsēmniecības attīstību. Līdz ar to es vēlētos eh, lūgt jūs eh, mums izteikt arī turpmāko atbalstu grozījumiem nākotnē. Paldies! Lielas paldies! Tagad eh, dodu vārdu sociāldemokrātu referentam Jorgensen kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Tikai vēlētos atgādināt to, ka kadmijs ir ārkārtīgi bīstama viela. Rīčs regulātas ir klasificēts kā viela, kura ra rada ļoti augstu bīstamību. Un, protams, tā nav sakritība. Šeit runa ir par ietekmi uz cilvēkiem un uz vidi. Mēs to ļoti labi zinām, un to mēs zinām arī izstrādājot regulu zinājām, izstrādājot regulu par um, akumulatoriem 2007. gadām. Iemesls, kādēļ mēs uh, neiekļāvām šos aspektus tolaik, bija tāpēc, ka parlamenta vairākums, un tostarp arī mana grupa, bija pārliecināti, tika pārliecināti no rūpniecības puses, ka nepastāvot alternatīvas. Pašlaik, protams, mēs zinām, ka tā nav un ka ir alternatīvas, kas ir visnotaļ konkurētspējīgas. Uh, Mums ir jāturpina pieturēties pie pamatdomas, ko esam šeit uzsākuši attīstīt. Mums ir jātīsta inovācijas un jāizšķir um, ietekmes cilvēku veselību un uz apkārtējo vidi. Ja šeit runājam par to, ka tirgus eh, vienalga panāk šīs izmaiņas, tad kāda jēga ieviest likumdošanu? Ja mēs runājam par eh, cenu, cenām, tad kāda jēga vispār izstrādāt likumdošanu? Mēs to darām tādēļ, ka mēs vēlamies eh, pātrināt šo procesu, un mēs to darām arī citos jautājumos. Līdz ar to nevar teikt, ka tas notiks pats par sevi. Līdz ar to es nepiekrītu referentam, kad viņš iesaka, ka vajadzētu pārlikt no 2016. uz 17. gadu. Es ieteiktu 2014. gadu. Tajā pašā laikā es vēlos pateikties referentam par lielisko darbu un jūsu ziņojums ir ļoti labs daudzos aspektos. Man ļoti patīk jūsu ambīcijas iekļaut arī cievsudrabu un mazās baterijas. Tāpat tā kā ar kadmeju nav nekāda iemesla to visu pārlikt uz 17. gadu, pārcelsim to drīzāk uz 14. gadu. Mēs ceram, ka jūs to atbalstīsiet, kad mēs eh, uzsāksim pārunas. Es arī domāju, ka ir pozitīvi, ka referents um, piedāvā iekļaut visas, visa veida baterijas un akumulātors, un ka tiem būtu jābūt pilnībā izņemtiem no tirgus attiecīgajā laikā. Es domāju, ka tas ir nepieciešams. Līdz ar to liels paldies jums. Jörgensen un... Liels paldies uh, Jorgensena kungam. Tagad uh, Došu vārdu Karlam Šlīteram. Paldies! Jūlijas, jūs tiešām nepaveicās, ka es esmu šodien šeit klāt. Es vedu sarunas iepriekšējo reizi un esmu mazliet pārsteigts priekšādātāja kungs, vai mēs nevarētu ieviest jaunu noteikumu, proti, ka komisija varētu uzlikt sodu dalībvalstīm, neatsaucot uh, palīdzību 5 vai 10% apmērā, kad eh, netiek eh, ievērotas, nevio, netiek ievērota tiesība akti. Varbūt mēs varētu samazināt komisāru algas, ja viņi nepilda to, kas viņiem ir jādara saskaņā ar likumu. Šeit ir skaidrs pierādījums. 11. pāntā ir skaidri norādīts, ka iebūvētām baterijām ir jābūt viegli izņemamām. Un jums visiem ir eh, priekšā kāda maza mašīnīte ar plakanu ekrānu, es nevēlos šeit nosaukt eh, zīmolu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šo bateriju pat profesionālis nevarēs vienkārši izņemt. Kādā veidā šī ierīce ir nokļuvusi uh, Eiropas tirgū? T tā ir ļoti kaitīga videi, to ir ļoti grūti pārstrādāt, baterijas nevar izņemt, līdz ar to cilvēkiem šādas ierīces ir jāpērk arvien biežāk. Uh, šādām ierīcēm nevajadzētu nokļūt tirgū. Kāpēc gan jūs neīstenojat 11. pāntu par datu uh, uh, uzkrāšanu? Šeit nekas neatbilst, jo šīm ierīcēm var pieslēgt dažādas citas atmiņas ierīces un arī tās var pieslēgt elektrībai. 2009. gadā komisija vajadzēja nākt klajā ar regulu par, ar priekšlikumu par kapacitātes regulēšanu. Uh, Tā bija viena no cīņām, ar ko mēs esam jau saskārušies. Mēs spriedām tieši par šiem diviem jautājumiem. Mums bija ļoti smagas sarunas ar padomi un ar komisiju, un uh, saruna beigās mēs nolēmām, ka 2009. gada beigās ir jānāk klajā kapacitātes smērķēšanai iebūvētām baterijām. Mēs spriedām ar, kopā ar lobētājiem, ar komisiju, ar padomi, un mēs panācām vienošanos, eh, kas tagad ir iekļaut 11. pāntā. Šīs kompromiss, diemžēl, tagad netiek pildīts. Un tagad es atgriezīšos pie referenta ziņojuma. Divtūkstošsestajā gadā, kad es vēdu sarunas eh, par šo jautājumu, tad man katrā rokā bija divas baterijas. Viena bija niķeļa kadmija, uh, Baterija un otrā bija dominējošā alternatīvā baterija, NIMH baterija. Jau tad tā bija divreiz efektīvāka par niķeļa kadmija bateriju. Lobētājs mums eh, iedeva tādas nelielas eh, apaļās diagrammas un skaidroja, kāpēc niķeļa kadmija baterijas nav iespējams aizstāt un skaidroja, ka profesionāļiem ir vajadzīgas niteļikadmija baterijas. Tad eh, pirms sešiem gadiem es piezvanīju celtniecības asociācijai Zviedrijā, un viņi man pavēstīja, ka, protams, mēs nelietojam niteļikadmija baterijas, mēs lietojam litija baterijas. Tas bija 2006. gadā, tāpēc nav absolūti nekāda iemesla vēl gaidīt. 2014. gads ir labs priekšlikums, bet tas jau ir par vēlu. Uh, jo nav absolūti nekāda iemesla gaidīt. Tad, es domāju, mums vispār nebūs vajadzīga direktīva. Tā būs tikai nevajadzīgs papīra gabals, jo tirgus jau būs pielāgojies daudz ātrāk, nekā mēs spēsim šo papīru saražot. Es domāju, ka šis termiņš ir jāpātrina. Ir jāatcerās, ka jau tagad pastāv daudz efektīvākas un arī vidē draudzīgākas alternatīvas. Tā ir ilūzija, ka mēs šeit runājam par pārstrādi, eh, ja ir runa par kadmiju un arī par dzīvesudrabu. Nav nekādas iespējas pārstrādāt kadmiju, mēs nevēlamies, lai šī viela atrastos jebkur. Mēs varam šeit varbūt runāt par simtprocentīgu savākšanu, bet ko tad mēs darīsim ar šo kadmiju? Mēs viņu vienkārši varam kaut kur noglabāt uh, atkritumu izgāstuvēs, jo nekur kadmiju nevar lietot. Mums vajadzētu censties uh, eh, kadmiju baterijas likvidēt pēc iespējas ātrāk. Uh, jo ar katru mēnesi, kamēr šīs baterijas ir tirgū, mēs radām tonām kadmija, ar ko nākamajām paudzēm nāksies tikt galā. Nav nekādas jēgas gaidīt, jo pastāv alternatīvas jebkādam pielietojumam. Šīs alternatīvas ir daudz efektīvākas. Es pilnībā piekrītu referentam attiecībā uz podziņa elementiem. Ļoti labi, ka jūs to pievienojāt šim priekšlikumam. Kukovičs kundze, īstenībā Komisija ir sagatavojusi ietekmes izvērtējumu, un šī ietekmes izvērtējuma rezultāti norāda, ka būtu ļoti labi atteikties arī no podziņa elementiem. Tātad komisija arī šo jautājumu jau pēta. Es domāju, ka arī šeit mums vajadzētu būt mazliet ambiciozākiem attiecībā uz datumu. Komisija. Tātad eh, kapacitātes marķēšana vienreizēji lietojamām baterijām, 11. panta piemērošana un parlamentam, es domāju, ka mums vajadzētu šo datumu pātrināt, nav nekādas jēgas nogaidīt. Es domāju, ka būtu labi mm, nolikt vienu datumu šim aizliegumam, un varbūt eh, šo datumu, kad baterijas tiek izņemtas no veikalu plauktiem, varētu noteikt mazliet vēlāku, tātad mums būtu vajadzīgi divi datumi. Uh, tad, tad mazliet vēlāk šis aizlieguma datums un mazliet ātrāk, kad eh, tās vairs nedrīkst ražot. Lielas paldies eh, Šlītera kungam, tagad Osē Vestlundē vārds. Mycket som har sagt som har varit klokt och eh, vi var ju några stycken. Jā, ļoti daudz jau ir ticis pateikts, ļoti daudz informācijas. Es atceros 2006. gadā mēs par to runājam, tu teici, ka nebija risinājuma, ar ko aizvietot niķeļa kadmija baterijas. Uh, un runājot par šiem bezvadu iekārtām. Un uh, savulaik mums tika sniegti piemēri, un tas bija jau to laika. Kā ir tagad? Tagad mēs esam 2012. gadā, un 80 un pat vairāk procentu mm, Zviedrijas tirgu ir ierīces, kurās nav niķeļa kadmija baterijas, ir mm, aizvietošanas iespējas, kas ir konkurētspējīgas, un šajā brīdī, ja tas tā ir, tad tam jādod prioritāte un ir jāaizliedz niķeļa kadmija baterijas, nav jākavējas un jāgaida, tas ir jādara tūlīt. Runājot par dzīvesudrabu. un po, podziņa elementiem. Komisija, ja pareizi saprat, ir veikusi pētījumu un uh, ekonomiski un tehniski būtu iespējams veikt nomaiņu šīm baterijām dzīvesudrabas, kā jūs zināt. Tas ir jautājums, par kuru mums ir ārkārtīgi skaidra nostāja Eiropas Savienības, mm, Eiropas Savienības ietvaros un uh, arī starptautiski. Tas ir kaut kas šausmīgs, kā jūs zināt. Kāpēc vajadzētu mm, kādu atbrīvojumu podziņu elementiem, ja mm, visur citur mēs eh, esam šokēti, tad, kad ir runa par dzīves sudrabu. Paldies! Sofija Okonī. Sofija Okonī. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es eh, vēlētos sveikt ļoti labo Panajotovu darbu, veicot direktīvas grozījumus, jo patiešām ir vietā un nepieciešams tā, lai mēs eh, mūsu pilsoņiem liktu mainīt ieradumus, un iesaistīties lītija jomā un krietni vairāk nekā niķeļa kadmija jautājumā. Es domāju, ka referents ir ļoti labi līdzsvarojas lietas tā, lai bez šī mūsu pasaul, planētas saglabāšanas aspekta, kas ir viens no pamat jautājumiem, ka viņš tāpā, tomēr ir skatījies arī ekonomisko aspektu, kas arī ir jautājums, kas jāapsver. Piemēram, viņš uzskatīja, ka būtu liederīgi par gadu pārcelt termiņus, lai sniegtu laiku tirgumu un sniegtu laiku arī pilsoņiem. Es domāju, ka tas ir ļoti derīgi. Es vēlētos piedāvāt, varbūt palūkot, izskatīt domu patiet vēl tālāk, ceturtajā apsvērumā un pirmajā pāntā attiecībā uz termiņu, kas ir 2016. gada 31. decembris. Vai mēs nevarētu iet vēl tālāk tamdēļ, ka šobrīd dalību valstīs pilsoņu uh, pirktspēja ir mazāka nekā māna un, piemēram, jūsējā. Ir tādi pilsoņi un akumu, li, litija akumulātori, baterijas, viņi maksā dārgāk nekā niķeļa kadmija baterijas. Un es domāju, ka būtu liederīgi paraudzīties kādu ekonomisko ietekmi uh, tas varētu atstāt uz pilsoņiem un arī solidarizējoties ar viņu ekonomisko situāciju. Nu, un šajā ziņā tātad vai mēs nevarētu veikt pārcelšanu par vienu vai diviem gadiem, ziņot, ka litīs šajā laikā um, nonāks tirgu jebkurā gadījumā. Otrā lieta attiecas uz sastā panta trešo punktu. Un tur tiek piedāvāts aprīkojumu, kas darbojas ar niķeli kadmiju, pa aizvietošanu, respektīvi viss aprīkojums tiek aizvietots ar citu. Mm, es domāju, ka vajadzētu piedāvāt um, nomainīt tikai akumulātoru vai bateriju, nevis visu ekipējumu, kas tādējādi mm, ļaut izvairīties no papildu atkritumu uh, pārstrādes. Proti, nevajadzētu mainīt visu, uh, bet piedāvāja mainīt tikai bateriju vai akumulātoru. Tātad tās ir divas lietas, kuras vēlējos ierosināt referentam, ņemot vērā to, ka es vēlreiz atgādināšu, tāpat kā man, arī, tāpat kā jums arī man ir svarīgi piedalīties labākā resursu pārvaldībā un veicināta dzīves kvalitātes uzlabošanos, izmantojot tādus produktus kā līdzi platīs, e, nevis e, niķelis kādmīs, bet ne, e, nemaksājot par to jebkuru ekonomisko cēnu, ņemot vērā to, kādā situācijā atrodas mūsu kaimiņu pilsoņi. Nu, liels paldies, Karls Šliters šeit nevar nomierināties, viņš vienkārši lēkā uz, uz krēsla, tāpēc es došu viņam uzreiz vārdu. Jā, paldies. Es uzskatu, ka tas nav pietiekami spēcīgs arguments. Uh, Ja mēs paskatāmies uz 90% eh, no urbjiem, kas tiek pārdot Eiropas Savienībā, tad tie tiek izmantoti tikai uz eh, apmēram pusstundu laika vai pat mazāk nekā pusstundu. Tas ir absolūti neliederīgi. Būtu labāk, ja šie urbji tiktu uh, Eh, izmantoti kopā, proti eh, kādā mājā varētu nolikt pagrabā vienu urbi, ko izmanto visi dzīvokļi. Tas būtu daudz efektīvāk. Pat eh, ģimenes ar zemiem ienākumiem varētu izmantot labāku, drošāku aprīkojumu. Es nedomāju, ka šis arguments ir pietiekami labs. Nav jēgas, ka katram mājās ir urbis. Vidējais uh, orbja izmantošanas laiks ir mazāk nekā pusstunda visā šajā orbja dzīves ciklā. Daudz labāk būtu izmantot uh, kopīgi vienu urbi, nekā ļaut uh, nabadzīgiem cilvēkiem pirkt toksiskus produktus. Bet es noteikti neievākšos šādā dzīvokļa kooperatīvā tikai dēļ laba urbja. Ja? Jetzt, jetzt möchte ich der Kommission das Wort geben, bitte. Tagad došu vārdu komisijai. Yes. Thanks, uh, Paldies, priekšstādātāji kungs. Nezinu, vai mums griezīs algas, taču, nu jā, redzēsim, varbūt um, citu iemeslu dēļ. Pāris vārdi par um, referenta ziņojuma priekšlikumu, un tad es atgriezīšos uz konkrēto jautājumu, kas tika uzdots um, par ziņojuma priekšlikumu. Vēlētos uh, sveikt um, referentu par šo labo ziņojumu, kas um, būtībā atbalsta komisijas priekšlikumu, tostarp par jautājumiem, kas saistīti ar uh, komitoloģijas procedūru un uh, īstenošanas aktu saskaņošanu, kā arī citiem jautājumiem, kas mēs mūsuprāt, būtu jāatspoguļo šajā tekstā. Baterija direktīva pat par sevi balstās uz eh, vidas aspektiem, kā arī uz iekšējā tirgus aspektiem un juridisko būtību. Priekšlikumā, protams, būtu jāiekļauj. Priekšlikumā tad, tad ir teiks, ka būtu jāiekļauj arī podziņa elementu jautājums, kas eh, Tātad eh, šie elementi, kas satur dzīvesudrabu. Un tas tika, šis priekšlikums eh, tika mm, ietekmes novērtējums, eh, kas nav faktiski īsti ietekmes novērtējums, bet ļoti tuvu tam, tika publicēts pēc mūsu priekšlikuma sastādīšanas. Mēs to ņemsim vērā un gadījumā, ja parlaments atbalstīs priekšlikumu, tad mēs attiecīgi pēc tam arī diskutēsim par to, kā to iekļaut tekstā. Jūsu. Tātad šīs ambīcijas, kas ir mazākas, saskaņā ar jūsu teikto par um, laika grafiku, mēs uh, balstoties uz ietekmes novērtējumu, uzskatām, ka 2015. gads tomēr ir labākais datums, ko varētu izvēlēties. Mums būs jāskatās, kā tieši mēs eh, risināsim šo jautājumu, jo pastāv arī uzskats, ka vajadzētu pagarināt šo termiņu. Vienā gadījumā jūs esat bijis eh, plašāk izteicies eh, nekā komisijas priekšlikums, proti par izņemšanu no tirgus. Un šajā komisijas priekšlikumā runāju tieši par ievietošanu tirgu un tirgus procesiem. Uh, Jūs tātad, jūs runājat eh, daudz plašāk par šo jautājumu, daudz skaļāk to norādāt, to, ka vajadzētu to visu izņemt no tirgus eh, pēc aizlieguma. Tātad jūsu ziņojumā ir vairāk detaļu un ir būtisks jautājums, kas parādās eh, šajā ziņojumā, un šit, tātad šis diskutējumais jautājums būtu par podziņa elementiem. Jautājumi par komitoloģiju, komitoloģijas saskaņošanu arī būtu jādiskutē starp mūsu institūcijām un juristiem. Īsi divi jautājumi, kas um, tika minēti. Mēs um, domājam par 11. panta jautājumiem, par šo removability, jeb um, izņemšanas aspektu. Direktīvas um, teksts um, nav pārāk uh, tieši. Tur ir teikts, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai ražotāji nodrošinātu tādas, um, uh, nodrošinātu tādas ierīces, no kurām būtu viegli izņemt šīs baterijas vai akumulators bet nav precīzi konkretizēts, kam tieši to vajadzētu izņemt, vai tas būtu ražotājiem, vai um, pašiem patērētājiem būtu jābūt iespēja izņemt šīs baterijas. Ir viedoklis, ka būtu jāizskata vēlreiz um, šis uh, jautājums un būtu jāizstrādā precīzas vadlīnijas uh, attiecībā uz šo jautājumu. Godāmais Šlīterkungs, diemžēl šis nav dialogs vai jūs bijāt pabeidzis sev sakāmo? Andy. Es eh, esmu gandrīz beidzis sakāmo. Mums ir jānodrošina tas, ka, š, lai šis jautājums būtu skaidri norādīts dokumentā un iespējami drīz. Diskutējām jau ar dalībvalstīm pirms mēneša un līdz ar to varu teikt, ka mēs pie tām strādājam. Vēl viens jautājums ir par uh, kapacitātes marķēšanas um, aspektu. Jūs zināt, ka mums ir um, regula par, um, par uh, uzlādējumu akumulātoru um, kapacitātes marķēšanu, kas um, būs piemērojama, kas ir piemēram no šā gada māja. Un tehniski izaicinājums eh, attiecas uz eh, nepārlādējamām baterijām. Tikai tad, kad mums būs eh, šie attiecīgie standarti, tikai tad mēs varēsim piedāvāt likumdošanu. Šis jautājums ir bijis daudz komplicentāks nekā mēs esam to paredzējuši, un tieši tāpēc arī mums ir šī aizkavēšanās. Uh, par šo kapacitātes marķēšanu, kas attiecas uz ne, eh, ne, neuzlādējumām pārnēsājumām baterijām. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Lielas paldies, un tagad došu vārdu vēlreiz referentam, ja viņš vēlas izteikties. Žēlēja, to... Žēlēja. Jā, viņš vēlas. Un ļoti labprāt es izmantošu iespēju vēlreiz izteikties. Diskusijas man patiešām uh, bija ļoti interesantas. Es sirsnīgi pateicos visiem, kas tajās piedalījās. Tagad pavisam īsi centīšos atbildēt uz jautājumiem. Pirmkārtām Kukovičs kundzes jautājumi. Es vēlētos jums pateikties par vērtīgajiem komentāriem attiecībā uz zivsudrabu. Mums jau ir vairāki rezultāti, Komisija ir sagatavojusi ziņojumu, kas notika pagājušā gadā, un tendences ir tādas, ka dzīvesudraps vairāk netiks izmantots baterijās. 2013. gadā arī ir paredzēts eh, dialogs par šiem jautājumiem. Tagad ir pienācis īstais brīdis atrisināt dzīvesudraba problēmu. Tagad es vēlētos eh, atbildēt uz Karla Šlutera komentāriem. Viņš pievērsās ārkārtīgi interesantiem jautājumiem, un es viņam pilnībā piekrīti. Man ir eh, bijuši daudzas sarunas ar ražotājiem, patērētājiem, pētniecības institūtiem un tā tālāk. Kadmijs ir jāizmanto fotoelementos un īpašos mākslīgos elementos. Šis eh, uzkrātais kadmijs var tikt izmantots, un tieši tāpēc eh, no kadmija baterijām būtu jāatsakās. Jā, niķeļa kadmija baterijām ir trūkumi, No vienas puses pārstrādes tehnoloģijas vēl nav tik labi attīstījušās. Tam ir vajadzīgs laiks. Šīs baterijas bez tam ir arī diezgan dārgas. Ir jāpaiet laikām, pirms tās kļūs lētākas, pirms būs iespēja tās lētāk izgatavot. Jāatcerās, ka pašlaik ir ekonomiskā krīze. Es patiešām esmu dziļi iedziļinājies šajā problēmā. Ja mēs tūlīt eh, ieviesīsim aizliegumu, tad uzņēmumiem nāksies ciest miljoniem lielus zaudējumus. Uzņēmumi vēl nav gatavi ražot eh, jauna tipa baterijas. Šīs ir tikai diskusijas. Ja mums eh, ir iespēja izvēlēties starp uh, 2020. gadu vai citu gadu, te es domāju mm, par aizliegumu, tad es šeit eh, izsaku kompromisu 2016. gads. Tādējādi uzņēmējiem būs eh, iespēja alternatīva sagatavoties. Bet pēc 2016. gada tiešām viss būs beidzies. Jorgensen kungs, es patiešām esmu jums pateicīgs par jūsu komentāriem. Uh, Es varu jūs tikai un vienīgi atbalstīt, ja jūs sakāt, ka problēma ar litija jonu baterijām ir tā, ka tās ir pārāk dārgas. Bez tam eh, tām parādās arī problēmas eh, atkārtotas uzlādēšanas procesos, tāpat arī tās var eksplodēt un pastāv arī citi draudi, kas ir saistīti ar šīm baterijām. Tātad uh, pastāv pat tehniskas dabas problēmas, neskatoties uz to, ka šīs baterijas ir pārāk dārgas. Šajā sakarībā esmu jums pateicīgs, un es vēlētos jums atgādināt, ka vairākās Austrum Eiropas daļās tā būs uh, milzīga pārmaiņa. Šīs pārmaiņas būs pielīdzināmas šokam, jo baterijas būs uh, vismaz uh, divreiz dārgākas Es vēlētos arī pateikties komisijas pārstāvi Lagendorfa kungam. Komisija un arī viņš ir pareizi sapratuši manu ziņojumu. Vēlētos visiem pateikties, protams, ka vēl ir daudz jādiskutē, un mēs noteikti to arī darīsim. Vielen Dank. Lielas paldies, kolēģi. Jūs teicāt, ka būs vajadzīgs atzinums no juridiskā dienesta. Ja neredzu, ka kāds iebilstu, tad mēs varam pieprasīt dienestam sagatavot šādu atzinumu. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 5. decembris, 23. janvārī. Mēs diskutēsim šeit komitejā par šiem jautājumiem, un 19. Eh, februārī ir paredzēts balsājums par šo ziņojumu. Visticamāk, eh, plenārsēdē skatīsim šo ziņojumu aprīlī nākamgad. Liels paldies visiem, kas piedalījās diskusijās, un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Nākamais darba kārtības punkts ir 17. Pa, es pats esmu referents mani koordinātori nozīmēja par referentu, un šeit ir runa par tā saucamo brokastu direktīvu. Saskaņā ar Lisabonas līgumu brokastu direktīva runā par cigoriņu, kafijas, kaf, šokolādes ievārījumā, kastaņu biezeņā, cukura, iebiezinātā pienā un sausā piena problēmām. Uh, Šeit nav runa par to pienu, ko mēs redzam uz mūsu zāles logiem, uz šīm demonstrācijas paliekām. Komisijas eh, priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai pastāvošās deleģēšanas pilnvaras, kas piemīt komisijai, varētu tikt piemērotas saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas paredzēja, ka noteikti deleģēšanas akti var pagarināt attiecībā uz tādiem nosacījumiem, kas nav būtiski un neietekmē likumdošanu, jo īpaši komisija tādējādi iegūtu iespējas tehniskos elementus pielikumos ļoti ātri pielāgot vai grozīt, lai ņemtu vērā attīstību startautiskajā jomā. Bez tam šajā priekšlikumā ir paredzēts svītrot komisijas pilnvaras tur, kur eh, šī, šie nosacījumi ietekmētu pašreizējos tiesību aktus likumdošanas jomā. Pozitīvi ir tas, ka šis priekšlikums attiecas uz komitoloģijas procedūras uzlabošanu. jo īpaši parlaments ir uh, izteicis iebildumus tikai par divām direktīvām, kas ietilpst šajās brokastu direktīvās. Ir jāatcerās, ka šāda regulējuma procedūra attieks, attieksies arī uz kondensēto pienu un uz sauso pienu. Te ir runa par obaltumvielu saturu, kas būtu jāpiemēro starptautiskajam kodeksam. Taču es vēlos izteikt arī kritiku par šo priekšlikumu. Uh, Eh, ir jāizsakās pret šo priekšlikumu, ja ir jāgroza tādi pielikumi, kas attiecas uz aprakstiem, definīcijām un apzīmējumiem konkrētiem produktiem. Tas nozīmē, ka tie ir būtiski elementi, kas tiek grozīti, un šādus būtiskus elementus nevar grozīt ar deleģētu aktu palīdzību, bet gan ir jāizmanto parastā likumdošanas procedūra. 2012. gada aprīlī stājās spēkā parlamenta grozījuma attiecībā uz augļu sūlu direktīvu. Šeit eh, parādījās arī pielikums par produktiem, un eh, vairāki produkti tika izslēgti no šī pielikuma. Tieši tāpēc arī esmu iesniedzis vairākus grozījumus par ziņojuma projektu, un uh, Šeit tiek svītrotas tās pilnvaras, kas attiecas uz būtiskiem elementiem, tātad deleģēšanas pilnvaras var attiekties tikai uz nebūtiskiem elementiem. Es atsaucos šeit uz augļu solo direktīvu. Ja deleģēšanas pilnvaras komisijai tiek pagarinātas, tad tām ir jānosaka termiņš. Šim termiņam ir jābūt pieciem gadiem, un parlamentam un, komis, un padomēji, kā uh, likumdevējiem ir uh, pēc tam jālemj par šo deleģēšanas pilnvaru pagarināšanu. Tādi ir mani grozījumi. Īsumā tas būtu viss par brokastu direktīvām, un tagad es vēlētos dot vārdu runātājiem. Vispirms došu vārdu Okunī kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Jūs teicāt, ka tas ir ļoti tehnisks eh, dokuments, bet svarīgs, jo šeit mēs runājam par veidu, kādā tiesība akti varētu attīstīties turpmākajos gados par visiem jautājumiem, tēmām - cigūriņu, kafiju, šokolādi, mm, cukurs, eh, piens, eh, konservos un tā tālāk. Kā jau jūs to teicāt? Mēs sparam soli uz priekšu, un, manuprāt, ir skaidrs, ka e, definīcijas un skaidra noteikšana, ko mēs veiktu šiem produktiem, ir izšķiroša pamattekstam, un to nevajadzētu ietvert kompetenču aptvērumā. Jo šeit ir runa par līdzlēmuma lēmumu, nevis e, par Eiropas komisiju. Manuprāt, tas ir acīm redzami. Tas nav nesvarīgs jautājums. Ne arī tāds jautājums, kur būtu mm, nepieciešama steidzama dārbība. Tātad tas ir līdz lēmumu pieņēmējam, kuram jāraugās tā, lai būtu labs līdzsvars. Nevajag slēgt durvis ciet inovācijām, modernizācijai, eh, modernizējot tiesību aktus, bet nevajag arī Mm, atrasties eh, tiesiskā nestabilitātē. Man jāatgādina, ka mūsu uzņēmumi cieš no mm, tiesiskās nestabilitātes, un viņiem ir visai grūti mm, darboties eh, īstermiņā, ja viņi nezin, kāda būs tiesība aktu attīstība, kas uz tiem attiecas, un es sveicu referentu par nostāju šajā ziņojumā. Protams, jautājums ir tehnisks. Uh, starp institucionāls, kurā tiek atjaunināti tiesību akti pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, bet tas ir temats, kas var atstāt iespaidu uz mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi. Es var, varēju sveicu ziņot jautāju, un es labprāt ar viņu turpmāk diskutēšu, tostarp arī divpusēji. Paldies! Vielen Dank, vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes spricht dann. Paldies. Žen. Jā, paldies! Saka Reimērsas kundze. Pirmkārtām es eh, vēlētos norādīt, jā, ka parasti es satraucos, ja runa par tehniskiem ziņojumiem, bet uh, ir ļoti labi, ka mēs par to diskutējam. Šeit ir runa par Lisabonas līgumu. Galu galā arī uz mums attiecas tas, eh, cik uh, ilgām ir jābūt deleģēšanas pilnvarām, vai te ir runa par likumdošanu, vai arī komisija to visu var atrasināt, un kur mums sākas subsidiaritāte. Pašlaik pilsoņi arvien vairāk šaubās par Eiropas Savienību, un mūsu pienākums ir nodrošināt, lai plaisas starp pilsoņiem un Eiropu tiktu samazināta. Tieši tāpēc mums būtu jāskatās uz to, kādās detaļās ir likumdevējs un cik daudz pilsoņi paši var izlemt. Ja mums tagad ir jālēm par to, cik ilgām ir jābūt deleģēšanas pilnvarām komisijai, tad mums vajadzētu paskatīties uz to, vai šeit ir runa tikai par īpašību maiņu, vai mēs nevarētu to atstāt dalību valstu ziņā. Protams, parādās arī tādi jautājumi par likumiem, kas jau ilgu laiku ir spēkā, par direktīvām, kas pieņemtas pirms daudziem gadiem. Vai ir bijusi jēga šeit vispār iejaukties īpašībās un kāpēc komisija to ir darījusi. Kāds iemesls bija šiem grozījumiem, vai tas saistās ar lielām globālām izmaiņām, vai varbūt Eiropā ar kaut kas bija jāattīsta. Šie jautājumi noteikti ir jāuzdod, lai saprastu, cik svarīgi ir grozīt šīs īpašības, vai varbūt tomēr to varētu atstāt likumdošanas sadaļā. Lielas paldies, Linda Makeivana. Paldies, tas ir ļoti tehnisks jautājums, taču tam arī būs liels sekas. Es zinu, ka pirms daudziem gadiem bija jautājums par šokolādes definīciju. Kas īsti ir šokolāde? Un bija ļoti tehnisks priekšlikums no komisijas par um, uh, šokolādi, kas um, būtu no apvienotās karalistes, kur ir daudz piena, tad tā vairs nebūtu šokolāde. Uh, Un tur bija tāds stāsts, ka bija, protams, arī avīžu virsraksti visā pasaulē un bija ražotāji no Ganas, kas iesaistījās. Nu, tur bija lielas cīņas par šo jautājumu. Kad mēs skatāmies uz šo ziņojumu, tas liekas ļoti tehnisks un savs jautājums, taču realitātē uz to tam būs ļoti liels sekas. Ir jāņem vērā valstu tradīcijas, nav jāpieturas tikai pie tehniskajiem aspektiem. Viens jautājums būtu par ievārījumu, džemu. Ko tieši tur drīkst likt klāt, kādas tieši ir sastāvdaļas? Varbūt, ka to varētu nodot komisijai. Jo ir cilvēki, kas liek klāt viskiju, ir kas liek klāt um, ko citu, kas nemaina šo konsistenci. Tur būtu asotas grozījums um, šim priekšlikumam. Priekšsēdētāji, jūs vītrojat otro pielikumu no komisijas priekšlikuma, kamēr. Um, un tātad tas uh, attiektos uz otro pielikumu. Es um, saprotu to, taču, nu, runājot par kompromisu, cilvēki ir nobežījušies par um, pārtiks produktu kvalitāti. Tas varētu būt kvalitātes jautājums, ja mēs kaut ko ņemam ārā no šī ievērījuma, vai arī mēs vienkārši kaut ko, kaut ko liekam klāt. Es nezinu, ko jūs domājat par šo jautājumu. Tas ir ļoti būtisks eh, ziņojums, pat ja tas ir eh, pēdējais punkts un nav vairs daudz klausītāju zālē. Lielas paldies eh, Lindai Makeibenai. Jā, ziņojums ir tik svarīgs, ka man nācās to sastādīt kā priekšsēdētājam. Tagad došu vārdu komisijai un pēc tam noslēgumā arī es pats izteikšos. Lūdzu, komisija vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies arī par jūsu sagatavoto ziņojumu. Mēs, protams, aizstāvam to nostāju, kas ir izklāstīta mūsu priekšlikumā par īstenošanas deleģēšanas aktu piemērošanu, lai varētu izmainīt to, ko es saucu par parametriem. Savos ievadvārdos un arī savā ziņojumā jūs uh, pieminat uh, paralēlis ar augļu sulas direktīvu, taču es vēlētos atgādināt, ka augļu sulas uh, direktīvā pielikumā bija definīcijas par to, kas ir nektāri un kas ir augļu sulas kamēr tehniskie parametri bija citā pielikumā, ko var grozīt ar komisijas deleģētajiem aktiem. Šajā gadījumā šeit ir iekļautas definīcijas un parametri vienā un tajā pašā pielikumā. Es domāju, ka visiem līdz ar to rodas izbrīns, cik tālu mēs varēsim paskaidrot nodokļu maksātājiem, kāpēc ir vajadzīga šī dārgā parastā likumdošanas procedūra, lai izmainītu sausnes saturu cukuru šķīdumos. Vai arī mēs paskatāmies uz ievārījumu direktīvu, tad uh, Mm, šis šķidrās pektīns ja tiks mainīts, kāpēc ir vajadzīga parastā likumdošanas procedūra. Es tiešām nesaprotu, kāpēc šāda gāra likumdošanas procedūra, kas aizņem mm, vienu, divus gadus, ir jāizmanto. Varbūt pat izmaksas, varbūt pat eh, garums nav tik svarīgs, bet eh, kādas būs izmaksas šādu tehnisku parametru mainīšanai? Paldies! Paldies! Reimersas kundze arī uzdeva jautājumu. Varbūt jūs varētu atbildēt. Diemžēl netika atbildēt šis jautājums. Vai tika? Um Te bija runa par definīciju. Vai komisija jau to ir mainījusi vai nē? Ko šo jautājumu uzdevā Reimerses kundze. Ja ir ja notikuši šādi grozījumi, cik bieži tas ir noticis pēdējo gadu laikā? Varbūt atbildiet lūdzu uz šo jautājumu. Par definīciju kā tādu, protams, ir atšķirība, vai definīcijā tiek iekļauti parametri. Iespējams, pati definīcija tika mainīta vienreiz, bet parametri protams, var mainīties daudz biežāk. Tas notiek atkarībā no tehniskās attīstības, starptautiskā līmenī un tā tālāk. Jebkurā gadījumā tas, kas notika agrāk, neatiecas uz nākotni. Iespējams, ka nākotnē tehniskā attīstība būs ātrāka un mums vajadzēs biežāk mainīt šos parametrus, tad, kad būs nepieciešams. Uh, un iespējams, ka laika mums būs pavisam maz, lai to izdarītu. Vēlreiz uzdošu jautājumu, vai agrāk ir bijis viens grozījums, vai tas ir noticis biežāk? Vai arī kāpēc jums obligāti ir nepieciešamas šīs pilnvaras? Ja jūs atsaucaties uz argumentu, ka mēs bieži neizmantosim šīs pilnvaras, tad jums ir taisnība. Mēs pārbaudīsim un sniegsim šo atbildi, cik bieži šādi grozījumi ir veikti, bet es jums piekrītu, ka bieži tas nenotiek. Tieši tāpēc, iespējams, laiks nav svarīgākais faktors. Tas ir fakts, ka šī procedūra ir relatīvi dārga, lai izmainītu tehnisku parametru, un tas aizņem arī daudz laika. Jā, film. Jā, paldies! Labprāt saņemšu šo informāciju, cik bieži šāda procedūra tiek piemērota. Ja runa par attaisnojumu nodokļu maksātājiem, tad es domāju, ka komisija varētu meklēt argumentus arī citās jomās. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Linda Makeivena runāja par džemiem. Šis jautājums ir patiešām sensitīvs, tas var noteikti ietekmēt marķējumu. Protams, ja šādi jautājumi tiek eh, risināti tehniskā līmenī, tad eh, komisija noteikti sapratīs, ka mēs vēlamies piedalīties lēmumu pieņemšanā. Šīs tiesības, ko esam saņēmuši ar Lisabonas līgumu, mēs uztveram nopietni. Protams, mēs nevēlamies šeit izmaksu eksploziju pie tehnisku tiesību aktu pieņemšanas. Mēs vēlamies vairāk iesaistīties definīciju un produktu īpašību noteikšanā. Kā jau es norādīju, mums ir jāskatās uz to, kādas diskusijas notiek padomāji, bet jebkurā gadījumā Lisabonas līgums mums ir svēts. Mēs noteikti organizēsim arī ēnu referentu tikšanos. Cerams, ka mums izdosies vienoties par mūsu nostāju. Es gaidīšu informāciju no komisijas par šiem skaitļiem. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 5. decembrī, 23. janvārī mēs spriedīsim par grozījumiem mūsu komitejas sanāksmē. Un visticamāk, ka 19. februārī mēs balsosim par šo ziņojumu. Plenārsēdē ziņojums tiks skatīts nākamgad aprīlī. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta. Rīt pulkstens eh, desmitos sāksim darbu. Pie mums eh, būs ieradies pārstāvis no ķimikālija aģentūras. Aicinu visus deputātus un arī personāla darbiniekus ierasties uz sanāksmi. Uzskatu, ka šīs diskusijas būs ļoti interesantas. Lai jums jauks vakars un tiksimies rīt pulkstens desmitos. Sirsnīgi sveicu vēl. Atkārtošu to vēlreiz, jo no rīta es jau to pieminēju. Tad sveicu Hibners kundzes uzaicinātos astoņus žurnālistus. Ceru, ka jums patika mūsu darbs. Atvainojos, ka jūs pieminējat tikai pašās beigās, bet vēlreiz eh, liels paldies par to, ka esat ieradušies.